Eh, par vienu komiteju un vienu delegāciju. Eh, Šīs sēdes protokolā būs attiecīgā informācija atrodama, ja līdz um, šis protokols tiks uzskatīts par apstiprinātu, ja nebūs